pieņēmusi rekomendāciju, lai pagarinātu īpašās uh, komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanai līdz 30. septembrim nākamgad. Līdz šim mandāts bija līdz 31. mārtam. Un tas viss saskaņā ar reglamentu 187. pāntu vai ir iebildumu? Ja nav, tad līdz ar to esam apstiprinājuši mandātu pagarinājumu. Tātad īpašās komitejas mandāts tiek pagarināts līdz 2013. gada 30. septembrim. Un visbeidzot, Tavāreša kungs. Paldies priekšsēdi. Es par šo mandāta pagarinājumu ap īpašajā komiteja. Esmu komitejas vadītāja vietnieks. Vēlos sacīt. ka bankai nāks maksāt 1,2 miljārdu sodu dēļ naudas atmazgāšanas. Mēs esam palīdzējuši izveidot fondu, tādēļ, ka naudas atmazgāšana ir sekundārs noziegums, kas bieži ir ar primāriem noziegumiem saistīts, kas ir daudz no, nopietnāk eh, saistīts ar eh, smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Es ceru, ka komitejas darbs palīdzēs šo problēmu risināt. Tieši tā, tavariškungs, tāds ir mērķis, lai jūs varētu padzināt pievērsties šo problēmu risināšanai, kuras jūs pieminējat, un pēdējais paziņojums. Paldies priekšsēdētājiem! Esmu šīs komitejas vadītāji. Pateicos plenāru sēdēju par mūsu mandātu pagarinājumu. Pagājušajā otrdienā es viesos Vašingtonā, kur es kontaktējos ar tieslietu, finanšu ministrijām un FBI pārstāvjiem. šo iestāžu pārstāvu, kā arī e, korupcijas apkarošanas e, iestāžu pārstāvi visi slavēja mūsu komitejas darbu, uzteica to. Mums ir notikušas vairāk nekā e, ļoti liels skaits sēdi sešu mēnešu darba laikā, un paldies par uzticēšanos, ka pagarinājāt mums mangātu. Jā, novēlam jums tiešām veiksmīgu darbu, saka priekšsēdis. Vakardien